Koleżanki i koledzy, e, ladies and gentlemen, colleagues. Dāmas un kungi, kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. E, rozpoczynamy wybór wiceprzewodniczącego. Sākam pašlaik Eiropas parlamenta priekšsādātāja vietnieka ievēlēšanas procedūru. Dārgie kolēģi, dāmas un kungi, sākam Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanas procedūru. Proszę o zajęcie miejsca, koleżanki i koledzy. Es lūgtu visiem apsēsties. Visiem kolēģiem. Well. Robert. Robert. Robert. Please take a seat. Lūdzu, ieņemiet vietas. E, zgodnie z postanowieniem. A... Saskaņā ar to, ko nosaka 13. 15. un 18. pants mūsu reglamentā. Mums tagad ir paredzēta balsošana par Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietnieku. Kā jūs zināt, viens no mūsu kolēģiem, kas bija 11. priekšsēdētāja vietnieks, tika ievēlēts savas valsts parlamentā un būs parlamenta priekšsēdētājs. Tas ir mūsu kolēģis Pauls Šmits. Viņa vietā mums ir jāievēl jauns priekšsēdētāja vietnieks. Es esmu saņēmis sekojošu kandidatūru. Mūsu kolēģis Laslo Tokešs. Šis kandidāts man ir oficiāli informējis, ka viņš dod savu piekrišanu kandidēšanai. Ņemot vērā to, ka ir tikai viens kandidāts, piedāvāja viņu ievēlēt aklamāciju bez balsošanas, bez, saskaņā ar reglament, mūsu parlamenta reglamenta 13. panta pirmo punktu. Bardzo, ale... Liels paldies, bet es tomēr gribētu lūgt, ja ir kādas iebildes kādam no jums tad mans pienākums ir uzdot šo jautājumu. Lūdzu. Lūdzu, kolēģi, vārds jums. Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, šodien pirmo reizi es kaunos par to, ka esmu Eiropas parlamenta biedrs. Pirmo reizi Cilvēks, kurš noraidījis Trienons mieru līgumu, kas tika parakstīts pēc Pirmā pasaules kara, tiek ievēlēts tik svarīgā amatā Eiropā. Rumānijas tautas jūtas aizvainot un protestē. Tās ir manas tiesības. Priekšsēdētāji, mums visiem ir jāveido vienota Eiropa, vienots Eiropas projekts. Runātājs tiek pārtraukts. Nu jā, nu labi, kolēģis ne, nepiekrīt šai ievēlēšanai, šāda, šāda veida ievēlēšanai, tad mums būs oficiālā ievēlēšana. Dāmas un kungi, sākam oficiālo ievēlēšanas procedūru. Balsosim, izmantojot elektronisko sistēmu, sagatavojot lūdzu savas kartītes un ievietojiet tās pienācīgā kārtā aparatūrā. Lūdzu, vārds jums. Prezident. Priekšsēdētāji kungs. Mēs uh, saņēmām informāciju, ka kandidāts uh, vēlas uh, izteikties un uh, izteikt paziņojumu. Varbūt, ka informācija nav pareiza, bet ja viņš vēlas izteikt paziņojumu, tad vajadzētu kandidātam dot vārdu. Vai kandidāts tiešām gribētu runāt? Lūdzu, vārds jums. Bardzo proszę. E, Prezident, dear colleagues. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, esmu sagatavojis nelielu uzrunu šās dienas sanāksmē, lūdzu ļaujiet man to nolasīt. Man ir liels gods um, tikt nominētam Eiropas parlamenta vice priekšsēdētāja amatā ar Eiropas tautas partijas atbalstu. Tikpat liels gods bija saņemt augstāko valsts apbalvojumu Rumānijā, zvaigznes ordeni 2009. gada decembrī, kad tika pieminēta 20. gada diena kopš uh, Rumā, Rumānijā krita komunistiskā vara. Pirms 20 gadiem dažādu etnisko izcēlesmu un dažādu, uzti, eh, dažādu uzskatu eh, cilvēki kopīgi vērsās pret to pašu risku, proti sacēlās pret Čaušesku režīmu. Tāpat kā tolaik, es arī šodien turpinu savus centienus pārstāvot savas valsts intereses, um, cīnoties par um, minoritāšu un reliģisko, tiesību, reliģisko minoritāšu tiesībām, vienlaik sastāvarot arī kristīgās vērtības un cilvēktiesības. Es esmu apņēmības pilns īstenot Eiropas integrāciju, integrējot bijušās komunistiskā bloka valstis un austrumu valstis vienlaikus domājot arī par minoritāšu tiesībām, to minoritāšu, kuras arī es pārstāvu. Eiropas Tautas partijā. Es priecājos par to, ka esmu Eiropas parlamenta deputāts laikā, kas norit pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā un kas ienes jaunu sākumu vienotas Eiropas vēsturē. Paldies par uzmanību! Dziękuję, dziękuję koledze za... Paldies, paldies par šo uzstāšanos, dāmas un kungi. Mēs balsosim elektroniski. Mums ir sekojoša informācija uz ekrāna, balsojuma mērķis un kandidāta uzvārds. Lai nobalsotu par, jānospiež taustiņš plus. Protams, ir iespējams atturēties Tas ir taustiņš nulle. Tas ir ļoti vienkārši. Saskaņā ar reglamenta 15. pantu tiks ievēlēts tas kandidāts, kurš būs saņēmis absolūto vairākumu no nodotajām balsīm. Sākam balsojumu. Baņē. Sākam balsojumu.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 I should say the... Proszę Państwa, proszę o uwagę. Dāmas un kungi, lūdzu jūsu uzmanību. Šis balsojums. Tajā jūs piedalāties diskvētā veidā. Tāpēc lūdzu nospiediet taustiņu pār atturēties vai taust viņam pret. Un tādējādi šis balsojums arī tiks ierakstīts. Tā mēs balsojam par visiem mm, bal, eh, jautājumiem, kas saistīti ar personām. Līdz ar to nospiediet attiecīgo taustiņu. Kolego, prošu bardzo. Lūdzu. Lūdzu, vārds jums. Es atvainojos, iespējams, ka es esmu vienīgais, kas kaut ko nesaprot šeit, jo es nezinu, kā balsot, parādās nulle vai vieninieks krustiņš, es, un es nezinu, kā balsot par, pret vai atturēties. Būtu nepieciešams korekti un skaidri to paskaidrot. Eh, jeśli można. Jeśli... Ja atļausit. Ja mēs gribam balsot par tad kursors jānovieto uz balsojuma zīmi plus. Ja mēs balsojam pret, tad kursoram jātiek novietotam uz zīmi mīnus. Ja mēs atturamies, tad kursors tiek novietots uz nulles. Well, we should repeat it. Isn't it impossible? You can do that, President. We haven't announced the result. You can close the vote should we? Uh, uh, koleżanki i koledzy. Dāmas un kungi, dārgie kolēģi, dārgie kolēģi, es redzu, ka ir problēmas ar balsojuma tehnisko sagatavošanu. Can we do it uh, half an hour later or 15 minutes later? Yes. Prezident. Nu, Priekšsēdētāja kungs. Nu, ļoti tā uh, atturīgi sakot, es gribu uzdot jautājumu. Jūs, jums ir, nu, kolēģi ap jums uh, labi apmaksāti, kas nosaka, uh, kas varētu jums palīdzēt atbildēt sekojošu jautājumu šeit uz ekrāna parādās vārds Tökeš. Jā, paldies. Tad manā mašīnā vēl ir trīs uh, taustiņi, kuri uh, tiek izmantoti personāla balsojumā. Pirmais uh, jā, uh, vidējais atturots, uh, trešais nē. Vai tas tā ir? Vai tas nozīmē? Vai tas nozīmē, ka. Tie, kas Takaškungu uh, grib ievēlēt, uh, spiež jā taustiņu, tie, kas negrib, spiež uh, nē taustiņu, un tie, kas grib attirē, atturēties, kā man politiskā grupa, tie spiež taustiņu atturēties. Vai tas tā ir? Jā, labi, paldies. Tak, prošē, paņstvā. Ja dokładnie to... Jā, dāmas un kungi, tas tieši tā arī ir. Tas ir tas, ko es nu pat kā teicu. Tie, kas uh, balso, grib balsot par, nospiež par. Tie, kas grib, grib balsot pret, nospiež pret. Tie, kas atturās, nospiež nulīti. Kolega Magos, proszę bardzo. Eh, vārds jums lūdzu. Priekšsādātāja kungs, bet es gribētu atkārtot runāt, un tas ir tāpēc, ka Martins Šulcs uzdeva jautājumu, viņa bija ļoti skaidra jūsu atbilde, bet tas ir pretrunā parlamenta dienestu eh, teikto, ka es varu, kas man teica, ka varu balsot par vai atturēties, bet nē, nē. Es atvainojos, ka runāju vēlreiz, bet, nu, centīsimies būt atbilstīgi un sniedziet man lūdzu skaidru atbildi priekšsādātāja kungs. E, Odpowiedź jasna jest taka, Atbilde ir skaidra un tā ir sekojoša. Proti, mēs reaģējam vien šajā balsojumā, kad balsojam pār, bet uh, tie, kas balso pret vai atturās, tie tiek summēti pēc tam kopā, jo vērā tiek ņemtas, ņemts balsojums pāri, ja mēs nospiežam taustiņu nē, vai atturamies, tad rezultāts ir tas pats. Atkārtoju vēlreiz. Rezultāts būs tas pats. Mēs balsojam par, tātad spiežam plus, atturamies vai balsojam pret, nē, nu tad rezultāts ir tas pats. Takie mam w tej chwili, takie mam w tej chwili informacje. Tā ir informācija, kāda pašlaik ir manā rīcībā. Dāmas un kungi, lūdzu uzmanību. Dāmas un kungi, tagad beigsim balsot bez skaitīšanas. Nebūs uh, rezultātu, un tad vēlreiz sāksim balsot. Un, ja ir jautājumi, Es varētu atbildēt uz trim jautājumiem, ne vairāk, jo es redzu, ka ir ļoti daudzi deputāti, kas gribētu runāt. Es gribētu jums lūgt pašlaik beigt balsojumu. Mēs beidzam balsot, bet neskaitām šoreiz balsis, tas netiek ņemts vērā. Tas nebūs uh, spēkā. Un tagad es mierīgi atbildēšu uz trim jautājumiem. Lūdzu, vārds jums. Θεωρώ, θεωρώ ότι κατάφορα παραβιάζεται τον κανονισμό. Es domāju, ka mēs pārkāpjam eh, eh, parlamenta reglamentu. Šāda metode nav pieņemama. Mums ir jāzina skaidri, eh, kas ir pār, kas pret, kas atturās. Un šeit mēs konstatējam, pārvaldot šīs pogas, ka pret netiek ņemts vērā varbūt mēs tomēr varētu nobalsot tā, lai būtu skaidrs, kas ir par, kas pret, kas atturās. E, dziękuję koledze. Następne pytanie. Paldies, kolēģi. Nākamais jautājums. Priekšsēdētāji, tas katrā ziņā e, ir viegls saprotams. Mēs gribam zināt, Vai mēs varētu balsot pār, pret un atturēties, kā mēs parasti darām, vai jūs varētu to norganizēt? Ja ne, tad mēs nevaram piedalīties šajā balsojumā. Ostatnie pytanie, proszę bardzo. Pēdējais jautājums. Herr Präsident, ich möchte Ihnen nicht. Priekšstādātāji kungs, es gribu tādu tehnisku novērojumu sniegt. Šeit pie mums uh, sistēma funkcionē tad, ja vispirms nospiež taustiņu jā, un pēc tam uh, nospiežot nē ir zila zīme, un ja nospiežot. Uh, nē, tad nav nekādas ziņas, o, o, zīmes, un tikai caur jā var nonākt pie nē, un man liekas, ka tehniski tas nav akceptējams. E, proszę Państwa! E, Dāmas un kungi, gribētu jums paskaidrot. Es, es gribētu lūgt tomēr nedaudz klusumā. Yeah. Yes. Yes. Priekšsēdētāja kungs, nu varbūt eh, tagad eh, mēs varētu visu eh, procedūru tam ierīgāk veidot. Parasti uh, vicepriekšsēdētājs un vicepriekšsēdētāji uh, parlamentā uh, vēlēti sasaukuma sākumā vai sasaukuma uh, periodu vidū pēc saraksta. Un ja mēs to daram, kolēģi un kolēģis, tad jūs vienmēr uzzinat tikai to, cik balsis par kolēģi vai kolēģis ir saņēmuši. Un no tā izriet arī prezidija pārstāvju rinda. Viens kolēģis ir izstājies, un tādēļ mēs vienu vicepriekšsēdētāju vēl ievēlam. Līdz ar to izšķirīgs ir tas, vai viņam ir pietiekošs skaits jā balsu, lai tiktu ievēlēt vispārējais nav izšķirīgs, dargie kolēģi un kolēģis. Tas ir atkarīgs no citām vēlēšanām un uh, slepenais uh, balsojums, uh, parlamenta priekšsēdētājs to aprakstīja pilnīgi skaidri, man iekārta strādāja pilnīgi korekti, man nebija jāspiež vairāki taustiņi, zilā gaisma parādījās, un es domāju, ka mēs nu gluži vienkārši vēl vienreiz varam visi kopā uh, izmēģināt un tā darboties, priekšsēdētāja kungs. S koležankom caukoviči zgadzam. Es pilnībā piekrītu pēc mirkļa sāksim balsot. Tie, kas grib balsot par, nospiedīs taustiņu jā. Tie, kas pret vai atturās, nospiedīs atbilstīgo taustiņu. Kā es teicu iepriekš, šeit nav nekā jauna. Sākam balsot! Czy wszyscy zagłosowali?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 334 balsis par, 168 pret, 287 balsis atturējušās. Mūsu priekšsēdētāja vietnieks ir saņēmis kvalificētu vairākumu. E, Prošē paņstvā, ķaujam pogratulovāt. Dāmas un kungi. Gribētu sveikt mūsu kolēģi Laslo Tekašu, kurš ir saņēmis rezultātu, kas ļauj viņam kļūt par Eiropas parlamenta priekšsēdētāju vietnieku. Un es vēlu viņam panākumus šajā jaunajā amatā. Priekšsēdētāja vietnieka kungs Takaša kungs ieņems 11. vietu starp visiem priekšsēdētāju vietniekiem. Well, 331. Cartela mea nu a funcționat și votul meu este împotrivă. Priekšsēdētāja kungs, mans, man balsošanas iekārta nav strādājusi un es balsoju pret. Mr. President, I hate to, I hate to, uh, is it, is it I hate to have to prolong this. Priekšsēdētāji, man, protams, nepatīk paildzināt šīs, šo visu turpmāk, bet jūs savās instrukcijās teicāt, ka cilvēki var balsot vai nu par, vai atturēties. Un gala rezultātos tomēr parādās, ka ir gan par, gan pret, gan atturējušies. Es eh, varu iedomāties, ka ir cilvēki, kas būtu balsojuši citādi, ja viņiem būtu izvēle starp šīm trim pozīcijām. Tāpēc es vēlētos zināt, vai tik tiešām šis ir pareizais veids, kā to darīt. Varbūt mēs to varētu balsot vēlreiz. E, Dāmas un kungi, visas iebildes par balsojumu tiks pieņemtas saskaņā ar īpašu procedūru pēc balsojuma. Es pats to darīšu. Mēs pašlaik nevaram izlemt šo jautājumu. Saskaņā ar balsojuma rezultātiem un kas saskaņā ar kvalificēto vairākumu, kas ir saņemts, Tekeša kungs ir ievēlēts par priekšsādātāju vietnieku. Visas piezīmes, visas iebildes tiks ņemtas vērā. Un tagad lūgtu iesniegt tās man šodien, un šodien rīt mēs pieņemsim lēmumu. Es jums došu tiešas atbildes uz katru izteikto iebildi vai piezīmi. Paldies par uzmanību! morning. We're just. Uh, re... Labdien, mēs tūdaļ sagatavosim elektronisko sistēmu. Tas aizņems dažas minūtes. Svabats kungs, lūdzu, jums vārds. Herr Präsident, ich wollte Priekšsēdētāji kungs, es gribēju tikai paziņot, ka uh, pēc līdzšinējā balsojuma 757 deputāti ir un ka tas ir pārāk daudz, un es ceru, ka nākošanajā uh, balsojumā nebūs vairs 759 deputāti, uh, nu parādīsies kā skaits. Dankeschön. Oh, all right, Sir Robert. On Mr. Svoboda's point. Par Svobodas kungu teikto. Ja mums būs kāda papildu informācija balsojuma beigās, es noteikti jums to sniegšu. Atkins kungs, lūdzu. Priekšsēdētāji, Svobodas kunga komentārs ir vietā arī mans draugs um, Malkams Hārbors veids aprēķins, un ja tie tiešām ir balsojuši vairāk cilvēki nekā šeit ir zālē, un tik tiešām, ja ir bijuši 785 vai 89 deputāti, tad mēs nekādā gadījumā nevaram pieņemt šo balsojumu, un tad. And, and what we must do, Mr. President. Un tādā gadījumā lūdzu ņemiet vērā to birojā, tūdaļ pēc tam, kad būsiet atstājuši šo sanāksmes zāli, ka ņemiet vērā, ka mums ir jāorganizē balsojums rīt vai nu ar balsošanas kartītēm vai jebkādu citu sistēmu, kas darbojas pienācīgi. Said, Kā jau es teicu, es sniegšu jums informāciju pēc balsošanas beigām. Svobods eh, kungs to pieminēja, Atkins kungs arī. Mēs eh, centīsimies sagatavot informāciju pēc iespējas ātrāk. Lūdzu, nepaildzināsim šīs diskusijas, atgriezīsimies pie tā pēc brīža. Tagad eh, sāksim balsot, jo balsošana aizņems apmēram stundu. Pirmais punkts ir Matērs kundzes ziņojums par Eiropas globalizācijas pielāgošanās fondu izmantošanu. Pirms mēs balsojam, es vēlētos dot vārdu referentei Barbarai Matērai. Prezidente, honorevoli. Paldies, priekšstādātāja kungs, dārgie kolēģi. Pašreizējā ekonomiskās krīzes kontekstā viena no lielākajām problēmām ekonomikā ir bezdarbs. Tas ir draudz Mm. Eirozonā bezdarba līmenis ir 10%. Eiropas komisija 2011. gada budžetā un citas iestādes eh, iesniedza virkni pasākumu, lai eh, attīstītu ekonomiku, to starp nostiprinot Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu. Eh, es esmu referente un ir četri Eh, lūgumi. Nepieciešams eh, pātrināt šī eh, fonda izmantošanas procedūru, lai ļoti ātri sniegtu atbildi tiem strādājušiem uzņēmumos, kas cieši no ekonomiskās krīzes un kas ir saistīts ar šo uzņēmumu pārvietošanu. Es lūgtu kolēģiem veicināt šo fondu dažādās dalībvalstīs. Paldies, priekšsētākums, paldies, kolēģi. Paldies, tagad sākam balsot personāla balsojums. The vote is closed. Beidzam balsot. Pieņems 575 pār 51 pret 25 atturās. Nākamais ziņojums arī ir Matērs kundzes um, ziņojums arī personāla balsojums. Sākam balsot. The vote is closed. Beidzam balsot. Arī pieņemts. Nākamais, vēl viens. Matērs kundz ziņojums. Arī personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemts. Nākamais ziņojums, arī Matērs kundz ziņojums. Arī personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī tas pieņemts. Paldies, Matērs kundzē. Nākamais ziņojums. Trimapulis kungs ziņojums par reģionālas politikas pārredzamību un finansēšanu. Vispirms došu vārdu referentam Trimapulis kungam. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Dārgie kolēģi, iemesls, kurā dēļ uh, es uh, darbojos pie šī reģionālās politikas pārredzamības un finansēšanas ziņojuma, uh, ir neskaidrība ar personām, kas var saņemt šis, šos līdzekļus. Bet jautājums ir par to, kā tiek izmantota Eiropas nauda. Uh, Tam ir jābūt skaidram, un tas ir būtiski, lai demokrātija darbotos Eiropas līmenī. Reģionālās attīstības komiteja uzticēja man šī zīmojuma sagatavošanu, un eh, tas tiks pārņemts nākamajā regulā par struktūru fondiem, kā nepieciešamā papildu informācija, publicējot eh, saņēmēju sarakstu. Un tas būs pietiekami saistoši mūsu priekšlikums, ka, ka e, pašreizējās kohēzijas politikas programmas ietvaros e, jāprecizē, piemēram, detalizētāka un aprakstošāka informācija, kas saistīta ar struktūru, formu un saturu. Tā informācija, kas jādara zināma. Tālāk saikne starp Eiropas caurskatāmības iniciatīvu un jauno finanšu un grāmatvedības kontroli. Uh, Eh, nepieciešami stingrāki uzstādījumi no auditoru puses, nepieciešams skaidri norādīt tos, kas ir nepareizi izmantojuši līdzekļus, eh, un arī tad, ja ir krāpšanas gadījumi, kas konstatēti. Uh, reģionālajā līmenī un citos līmeņos partneriem ir jāīsteno šī kohēzija. Nepieciešama pilnīga pieeja visiem dokumentiem, kas saistīti ar šo darbību. Uh, nepieciešama skaidrāka orientācija no komisijas puses par to, kā partnerattiecību klauzula praksē tiek piemērota. Nepieciešams uzlabot savskatāmību eh, lielajos eh, darbos eh, finansējuma jomā. Es gribētu pateikties ēnu referentiem no citām grupām par to, ka mums izdevās nonākt šī beigu teksta. Liels paldies, un tagad sākam balsot, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies Tremapulis kungam. Nākamais ziņojums. Kelīgunga ziņojums par Eiropas Savienības finanšu iemaksām starptautiskajā īrijas fondā. Vārds referentam. Es zinu, ka kolēģiem nepatīk, ka kolēģi uzstāja šajā laikā, bet tomēr lūdzu pāris minūtes. Vispirms tāpēc, ka par šo jautājumu netika diskutēts parlamentā, jo īpaši tāpēc, eh, ka šis eh, finanšu eh, fonds ir ļoti svarīgs. Īrijā cilvēki uzskata, ka šo fondu lielākoties finansēja ASV, un, protams, ka ASV ir zināms ieguldījums, un mēs pateicamies ASV, Kanādai un uh, e, Jaunzēlēdai, taču svarīgi norādīt uz to, ka laika posmā no 2006. gada uz priekšu uh, Eh, Eiropas Savienība ir eh, finansējusi 57% šī fonda, un tas nav plaši zināms, un mēs neesam par to runājuši arī šeit parlamentā. Tāpēc es vēlētos uzsvērt to, kāda loma ir bijusi Eiropas Savienībai, palīdzot eh, nodrošināt dialogu Ziemeļīrijā, kas pateicoties šim atbalstam var turpināt savu mieru procesu, un es vēlētos uh, arī pateikties visiem tiem cilvēkiem, kas ir veicinājuši mieru nodibināšanu Ziemeļīrijā. Ir partijas, kuru, uh, kuru biedri arī ir uh, bijuši šeit Eiropas parlamentā, un ir partijas, kuras varbūt pirms 20 gadiem nebūtu tikušās kopā. Eiropas Savienībai ir jāatzīst tas sasniegtais, un es vēlētos pateikties visiem tiem, kur ir ieguldījuši savu ar tavu, lai nodrošinātu mieru Ziemeļa īrijā. Un tāpēc es aicinu visus balsot par šo ziņojumu un pateicos visiem tiem, kas piedalījās pie miera procesā manā valstī. Lielas paldies! Thank you, Mr. Kelly. We now put that to the vote by roll call. Paldies, Kelly kungam, un tagad sākam balsot personāla balsojums. The vote is closed. Beidzam balsot. And that is adopted. Thank you, Mr. Kelly. Pieņemts. Paldies Kelly kungam. Un tagad Marīnes skūziņojums. Lūdzu, kolēģis vēlas izteikties. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es piezīmēju, ka bal starp um, balsojumu eh, par priekšsādātāju vietnieku un pēdējo balsojumu ir 150 kolēģi, kas ir pazuduši. Eh, es domāju, ka būtu lietderīgi veikt zināmu izmeklēšanu šajā jautājumā. Nē, nē, viņi nav pazuduši. Mēs jums sniegsim pavisam skaidru skaidrojumu par to, kas notika, balsojot par to kaškungu, bet tagad Marinesko kungu ziņojums. Pirmais bloks. Par to mēs balsojam divās daļās. Tas ir personāla balsojums. Tātad pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa pirmajā blokā personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 82. grozījums trijās daļās atsevišķi balsojums, personāla balsojums. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī tas norādīts. Trešā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī noraidīts. Līdz ar to padoms eh, priekšlikums ir pieņemts grūzītajā versijā. Jā, paldies Marinesko kungām. Tagad Mārtiņa ziņojums. Sāksim ar grozījumu bloku. Jā, lūdzu, Robert. Sorry to be a pain yet again. Es atvainojos, ka es jau atkal izsakos, bet uh, ir vēl ceturtais personu balsojums paredzēts. Man informēja, ka ir jauna versija balsošanas sarakstam, un līdz ar to šī lapus, kur jūs pieminējām, acīm redzot, ir īsti atsaukta, un mēs pilnībā esam nobalsojuši par Marinesku uh, ziņojumu. Tagad mums ir konstitucionāla lieta komitejas e, grozījumi par Mārtiņu ziņojumu. Sākam balsot. Jā, Galniškungs, lūdzu. Merci, monsieur. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es konstatēju, ka pretēji priekšstādātājiem buzikam jūs mazāk skar, varbūt tā sacīt, sānslīde. Man e, par procedūru Mārtiņa kunga ziņojums ir vērsts uz to, lai notiktu pielāgošana Lisabonas līgumam, bet tas tekstā, par kuru mums jābalsos, nav nekāda sakara ar Lisabonas tekstu, un tas man šķiet pretēji parlamenta tiesībām. Tas liedz iespējas grupās neiesaistījušamies um, deputātiem iesniegt uh, savus grozījumus. Manuprāt, šeit kaut kas ir ļoti nepareizi. Uh, lai kāda būtu arī objektivitāte uh, parlamenta priekšsēdētājiem, nozīmēt kādu deputātu, uh, nepievienošos deputātu vietā, manuprāt, tas tomēr ir pretēji tiesību sistēmām un Eiropas tiesas judikatūrai. Tāpēc, priekšstādātāja kungs, es domāju, ka šim grozījumam jātiek svītrotam no, to, eh, no tā saraksta, par ko mums šodien jābalso. Paldies! Thank you, Mr. Golniš. Paldies, Golniš kungs! Es atgādināšu, ka pirms ka vairākus mēnešus biju neatkarīgo deputātu vidū, bet man jāsaka, ka mans viedoklis ir tik ļoti atšķirīgs no jūsējā. Ja Un es vēlreiz vēlētos uzsvērt, ka neatkarīgi nav grupa un tāda arī nevar būt. Tagad 15 konstitucionālo lietu komitejas grozījumu, kas par pret atturās pieņemts. Piektais grozījums par to atsevišķi divās daļās. Par pirmo daļu, kas par pret atturās pieņemts. Otrā daļa, kas par pret atturās noraidīts. Tagad 80. grozījums. Kas pār? Pret. Atturās. Noraidīts. 81. Kas pār? Pret. Atturās. Noraidīts. 95. grozījums. Kas pār? Pret. Atturās. Noraidīts. Pirmais grozījums. Kas pār? Pret. Atturās. Pieņemts. 111. Kas pār? Pret atturās noraidīts. 121. Kas par? Pret atturās. Mums ir nepieciešams kvalificētais vairākums pārbaudīsim šo grozījumu, tātad šo balsojumu 121. Sākam balsot. Check. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums. Nē, tas atkrīt. Es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Otrais grozījums, kas pār? Nē, nē, otrais atkrīt. Deviņdesmit sēstais, kas pār? Pret? Āturās. Noraidīts. 82. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 86. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 117. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 93. Atkrīt. 97. Kas par? pret atturās noraidīts. 98. kas par pret atturās pārbaudīsim šo grozījumu. Tātad 98. sākam balsot. The check is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 99. kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. Simtais, kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 101. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 102. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 103. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 104. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. 108. Kas par? pret, atturās, pieņemts. Pārbaudīsim, labi, pārbaudīsim 108. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 83. kas par pret atturās noraidīts. 84. kas par pret atturās noraidīts. 85. kas par pret atturās noraidīts. Tagad 112. kas par pret atturās pieņemts. 62, 64 atkrīt, 1, 2, 2, kas par pret atturās noraidīts. 105. kas par pret atturās noraidīts. 106. kas par pret atturās noraidīts. Mārtiņkungs, lūdzu. Sorry, President, I don't want to... Es atvainojos, es nevēlos jūs aizkavēt, bet pirms mēs um, pabeidzam izskatīt šo jautājumu, ir divi tehniski jautājumi, jo, kā jūs zināt, šis process sākās pagājušā gada novembrī. Mums ir jāpapildina ar jaunu citātu, sasaucoties ar pagājušā novembrī notikušo balsojumu, un lielākā daļa piekrīt, piekrīt tam, ka mēs atsaucamies uz uh, šo te lēmumu, kas tika pieņemts 25. novembrī Un tas ir tikai, tehnisks, te, tikai tehniska atsauce. Un otrkārt, mums ir jāsaka, ka uh, mums mēs sakam, ka šie uh, grozījums stāsies spēkā 2009. gadā decembrī, bet tas nav iespējams. Un tāpēc mums būtu attiecīgi jāgroz, ka, um, attiecīgi sakot, ka tas stāsies spēkā nākamajā uh, plenāra sēdē. The... Paldies! Tagad Jedriževskas ziņojums. Pilnvarojums trialogam par 2011. gada finanšu gada budžetu projektu. 34. E, grozījums, kas par pret atturās noraidīts. Vai jūs tik tiešām vēlaties, lai es pārbaudu? Nē. Tagad 1. un 18. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīti. 19. kas pār. Pret. Atturās. Noraidīts. 20. kas pār. Pret. Atturās. Noraidīts. 10. kas pār. Pret. Atturās noraidīts. Otrais, kas par, pret, atturās, noraidīts. Vienpadsmitais, par, pret, atturās, noraidīts. Divpadsmitais, par, pret, atturās, noraidīts. Trīspadsmitais, par, pret, atturās, noraidīts. 14. grozījums atsevišķi balsojums trijās daļās. Par pirmo daļu, kas par, pret, atturās, noraidīts. Otrā daļa, kas par, pret, atturās, noraidīts. Trešā daļa, kas par, pret, atturās, noraidīts. Ceturtais un 21. grozījums, kas par, pret, atturās, noraidīts. Trešais grozījums, kas par, pret, atturās norādīts. 17. grozījums atsevišķi balsojums divās daļās. Pirmā daļa, kas par, pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturās, noraidīts. 15. kas par, pret, atturās, noraidīts. 46. punkts, kas par, pret, pret, nav skaidrs, pārbaudīsim. Tātad 46. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 23. par, pret, atturās, noraidīts. 24. par, pret, atturās noraidīts. 25. par pret atturās pieņemts. 26. par pārbaudīsim 25. ja vēlaties. Tātad 25. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Nē, noraidīts, noraidīts, tātad nodare, noraidīts ar 387 balsīm noraidīts. 26. par, pret, atturās, noraidīts. 27. par, pret, atturās, noraidīts. 62. punkts, kas par, pret, atturās, pieņemts. 5. un 28. grozījums atsevišķi divās daļās personāla balsojums. Sākam balsot par pirmo daļu. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 6. un 29. grozījums divās daļās atsevišķi balsojums, personāla balsojums. Par pirmo daļu personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 67. punkts. Kas par? Pret. Šķiet, ka norādīts, bet pārbaudīsim. 67. punkts. Sākam balsot. Beidzam balsot. 495 pār, 157 pret, pieņemts. Septītais grozījums, kas pār? Pret, atturās, noraidīts. Labi, labi, pārbaudīsim septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ar nelielu vairākumu. Astoties grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. Lab, lab, pārbaudīsim. Astoties grozījums. Pārbaudam. Sākam balsot. Es teicu, ka noraidīts, bet nu pārbaudīsim. Sākam balsot par astoto grozījumu. Beidzam. Nu, un es tik tiešām kļūdījos par septiņām balsīm. Ar 326 balsīm par tas ir pieņemts. Es atvainojos. 30. grozījums. Kas pār? Pret. Atturās. Noraidīts. 9. grozījums. Kas pār? Pret. Atturās. Noraidīts. 31. Kas pār? Pret. Atturās. Noraidīts. 32. Kas pār? pret, atturās, noraidīts. 33. kas par, pret, atturās, noraidīts. Tagad rezolūcijas priekšlikums kopumā ar visiem grozījumiem personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 571 balsu par, 45 pret, Apsveicu referentu. Nākamais punkts ir Langenkungs ziņojums par turpmākiem pasākumiem attiecībā uz atvesināto finanšu tirgu instrumentiem. Un sāksim balsot par virkni. Nē, es atvainos. 33. kas par pret atturās pieņemts. 34. kas par pret atturās pieņems. 35. kas par pret atturās pieņemts. 36. kas par pret atturās pieņemts. Kā apsvērums, kas par pret atturās pieņemts. Te ir kļūda, nākamais ir es kas par, pret, atturās pieņemts. X, kas par, pret, atturās pieņemts. Un tagad par visu rezolūciju kopumā, kas par, pret, atturās pieņemts ar vairākumu. Apsveicam Langenu kungu. Nākamais punkts ir ziņojums, kur sagatavojas Badija Kučets kundze par lietisko internetu. Un šī gadījumā referentam būtu jārunā un jāpasaka, ko viņš ar to domā. Trīs grozījumi, kurus iesniegus pati referente, un sākam par to visu balso, kas par pret pieņemts. Un tagad par rezolūcijas priekšlikumu kopumā ar visiem grozījumiem personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar milzīgu vairākumu. Lielas paldies referentai. Tagad balsosim uz Vagner kunga eh, ziņojums internetu pārvaldību turpmāk veicamie pasākumi. Un vispirms sestais punkts divās daļās atsevišķi balsojums, personāla balsojums. Sākam par pirmo daļu. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 14. punkts. Arī pēc nobalsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 16. punkts divās daļās personāla balsojums pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemts. 20. punkts. Kas par? Kas pret? Atturās pieņemts. 29. Kas par? Pret. Atturās pieņemts. 31. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 30, 43. Eh, kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Tagad par visu rezolūciju priekšlikumu kopumā, kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Paldies uz Vagner kungām. Tagad Vinklera ziņojums. Kopienas inovācija politika mainīgā pasaulē. 43. 46. divās daļās, kas par pirmo daļu pret atturās pieņemts. Otrā daļa, kas par pret atturās pieņemts. Nē, tagad rezolūcija kopumā, kas par pret atturās pieņemts. Paldies Vinklēr kungam. Tagad Kešmen ziņojums. Tūkstošgads attīstības mērķi. Sestais grozījums. Kas pār? Pret. Atturās. Pieņemts. Septītais. Kas pār? Pret. Atturās. Pieņemts. Otrais. Kas pār? Pret. Atturās. Noraidīts. Labi, pārbaudīsim. Sakam balsot par otro grozījumu. Beidzam balsot. Jā, tas tik tiešām bija noraidīts ar sešu balsu pārsvaru. Septītais punkts divās daļās. Personāla balsojums. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad astotais punkts, kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. Trešais grozījums. Jūs vēlaties pārbaudīt? Lūdzu, pārbaudīsim. Līdz šim mums ir veicies diezgan labi, ievērot mums atvēlēto laiku. Tātad astotais punkts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Bija noraidīts tātad 368 balsis pret. Trešais grozījums, kas par? Pret. Es atvainojos, tas ir personāla balsojums. Tātad personāla balsojums, jā, sākam balsot. The roll call is... Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums, kas par? pret atturās noraidīts. Astotais grozījums, kas par pret. Pārbaudīsim astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 369 pār 263 pret. Tagad 22. divās daļās. Pirmā daļa personāla balsojums sākam balsot. 22. punkts. Pirmā daļa. Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa. Ne otrā daļa. Kas par jo tas nav personāla balsojums. Tātad paceliet rokas. Otrā daļa pret atturās noraidīts. 23. punkts divās daļās, abas daļas personāla balsojums par pirmo daļu sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. Tagad devītais grozījums, kas par pret atturās norādīts. 25. punkts par pret atturās norādīts. Nē, pārbaudīsim. 25. punkts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Es atvainojos. 27. punkts. Kas par? Pret. Atturās. Jāpārbauda. 27. punkts. Mirklīt. Mēs nobalsosim un tad. Beidzam balsot. 27. pieņemts. Lūdzu, Vaiskēvers kundze. Atvainojiet, es gribu teikt tikai to, ka man balsošanas mašīna ne, uh, strādā un jau pēdējā balsojumā es nevarēju balsot, tā ka lūdzu atsūtiet tehniķi. Noteikti to izdarīsim. Tagad 42. punkts. Četrās daļās katra daļa personāla balsojums. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtā daļa. Sākām balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad piektais grozījums. Kas par? pret, atturās, pieņemts. 47. punkts personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērums E. Kas par? pret, atturās, noraidīts. X, kas par, pret, pārbaudīsim. Tātad X apsvērums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad par rezolūcijas priekšlikumu kopumā ar grozījumiem personāla balsojums sākam balsot. The... Un tagad būs pēdējais balsojums. Es jūs informēšu par Tokešu kunga balsojumu pēc šī te pēdējā balsojuma.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 zināms nesaprašanās. Tagad nākamais balsojums priekšlikums lēmām izveidot delegāciju Karī fórumam, kas par pret atturās pieņemts. Un tagad, cienījamie kolēģi, tie, kas vēlētos dzirdēt skaidrojumu par tokešu ziņojumu, eh, par tokešu balsojumu. <coughs> 621 deputāts balsoja, tie ir gan tie, kas balsoja par, gan atturējās. Par balsoja 334, atturējās 287, bet tie netika ieskaitīti kā balsojušie. Tātad absolūtais vairākums ir 168. Tokeškungs saņēma 334 balsis, kas ir vairāk nekā šis nepieciešamais vairākums. Elektroniskā sistēma tiek izmantot kā alternatīva, bet tad, kad jūs balsojat ar kartītēm, tad nav iespējams balsot pret, kā jau Rotbērens kundze skaidroja. Un tie, kas nemās balsot par balsojumu kartītē, atzīmē, eh, ka viņi atturās. Tas arī bija viss skaidrojums. Un tagad būs balsojums skaidrojums. Lambrinīdis has... kungam ir reglamenta komentārs. Priekšsēdētāji, tikai lai saprastu,